Prego. Please, can you sit? No. Se siamo pronti, poss- chiederei di accomodarvi ai collaboratori. Nu, dāmas un kungi, aicinu ieņemt vietas un sāksim šīs dienas eh, sanāksmi. Nu? Tātad, eh, ja esat gatavi, tad eh, ierosinu uzsākt balsošanu. Tomēr pirms sākam balsot, kā būsiet eh, pamanījuši, vēlētos eh, atzīmēt, ka mūsu priekšsēdus Būzaka kungs eh, ir referents ziņotājs, respektīvi, pirmiem ziņojumam, un tādēļ viņš pagaidām ir atsacījies no savu priekšstādētāju pilnvarām, jo balsosim par viņu strādātu ziņojumu. Iesākumā nu, ja pārbaudīsim, vai darbojas balsošanas iekārtas, vai viss ir kārtībā, vai jums nu, kartiņas ir eh, derīgas un eh, atbilst balsošanas nosacījumiem, un vai eh, visas delegācijas ieradušās. Skatos, ka cilvēku vispār diezgan daudz šajā zālē. Nu, tātad testa režīmā mēģināsim pabalsot. Tātad, jā, priecāties par ārā vērojumiem laika apstākļiem, tad bal... sākam balsot. Votato tutti? La votazione è chiusa? Sistema funziona e... Beidzam balsoņu. Un sistēma eh, strādā. Nu labi, tātad uh, viss kārtībā, balsošanas rekords darbojas un uh, varam nekavēties līdz ar to ķerties pie balsošanas. Eh, Jetzt sehen Sie mit. Okay. Jetzt sehen Sie mit. Okay. Assicuriamo il collega che il suo voto sarà conteggiato. Labi, piefiksējām, ka kādam kolēģim tomēr ir problēma ar balsošanas kartiņu, un līdz ar to viņa balss tiks pieskaitīta manuāli. Nu, tātad sākam balsot. Ieteikumu Eiropas komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirsniecības un ieguldījumu partnerību, jeb TTP. Pirmais grozījums, kas par? pret atturās pieņemts. Un piefiksējam arī uh, manuāli vienu balsi no kolēģi. Tālāk kompromisa uh, priekšlikums, kas pār, kas pret atturās pieņemts. Nākamais grozījums. Uh, 12. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Norēdīts. 29. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Norēdīts. 31. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Domāju, ka pieņems vēl pārbaudīsim 31. grozījums. Balsosim elektronisku lūdzu. Beidzam balsot. Tomēr noraidīts. Trešais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Ak, vai aizmirsām par 34. grozījumu? Atvainojos, par 31. balsojām pret, kas par 34. pret? Atturās. Norēdīts. Atvainojos, atvainojos, mana kļūda pieņems tomēr. Labi, tad turpinam tālāk. 41. grozījums, kas par? Pret? Atturās? Norādīts. 42. Par? Atvainojos. 42. grozījums. Eh, kā papildinājums. Balsojam, kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim un nobalsosim līdz ar to elektroniski. Es te augšā neko labi jūsu balsojumu nevaru pārbaudīt un redzēt. Tā kā balsojam elektroniski pa 42. Beidzam balsot. Neizšķirts tās atcīt, nu, līdz ar to um, es kā priekšsēdē pieņemu lēmumu, ka ir uh, norēdīts. 53. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Norēdīts. 55. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Norēdīts. 57. Kas par? pret, atturās, pārbaudīsim. Pēdējais septītais grozījums elektroniski balsojumi. Beidzam balsojumu. Norādīts. 59. grozījums, kas par, kas pret, atturās, Noraidīts. 60. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. 61. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 4. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Nu, tagad tad attiecīgi pārējiem pie 64. grozījuma. Kas par? Kas pret? Atturās atturos, noraidīts. 41. Pārpret, atturās, pieņemts. 48. Pār, pret, atturās, noraidīts. 80. Kas pār, pret, atturās, noraidīts. 81. Kas pār, pret atturās norādīts. 82. Kas par, kas pret, kas atturās norādīts. 83. Kur, kas par, kas pret atturās norādīts. 5. kompromiss. Kas par, kas pret atturās pieņemts. Tālāk 96. grozījums, kas eh, tāds kā papildinājums. Kas par pret eh, atturās pieņems? 90. grozījums, kas par otrā daļa, respektīvi par 90. grozījumu, kas par pret atturās noraidīts. 103. kas pār, kas pret, kas atturās, pieņems. 108. grozījums, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 112. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 110. grozījums, kas par, kas pret, atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim balsojumu par šo grozījumu. Tātad 110. Eh, grozījums nobalsosim vēlreiz elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Un šis grozījums acīm redzot ir noraidīts. 113. grozījums tagad, kas pār, kas pret, atturās. Noraidīts. 114. grozījums, kas pār. Kas pret eh, atturās pieņems. Nu, nāksies tomēr pārbaudīt balsojumu arī par 114. grozījumu. Balsam elektroniski. Sākam balsot. Tātad par 114. grozījumu balsojumu. Beidzam balsot. Un šīs uh, eh, grozījums ir pieņemts. 100. 15. grozījums, kas pār, kas pret atturās noraidīts. 117. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās noraidīts. Kompromiss numur 6. Pār pret atturās pieņemts. Nu, līdz ar to tagad nonākam pie 119. grozījuma, kas pār, kas pret atturās pieņemts. Nu, šķiet, nāksies e, pārbaudīt, tomēr balsam arī par šo grozījumu 119. grozījums, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Un cerams, ka kolēģis, kurš ierosināja balsot elektroniski, ir gandarīts. 121. grozījums. Balsojam, kas par, kas pret. Atturās. Noraidīts. 107. grozījums, kas pār, kas pret. Priekšstādā atvainojas 111. Um, grozījums. Pārpratā turās noraidīts. 131. Pār, pret, atturās, noraidīts. 130. Otrais klausījums, um, kas par? Pret, atturās, noraidīts. 136. grozījums, kas par? Kas pret, atturās, noraidīts. 137. grozījums, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. 7. Uh, kompromiss, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. Nākamais uh, grozījums ir grozījums numur 146. Papildinās septītajam kompromisam, kas par, kas pret, atturās, norēdīts. Turpinam ar grozījumu numur 151. Par, pret, atturās, norēdīts. 152. grozījums, balsojam, kas pār, kas pret, kas atturās. Noraidīts. Grozījums numur 153, kas pār, kas pret, atturās. Noraidīts. 154. Nē, atvainojiet, balsosim vēlreiz par 156 elektroniski. Balsam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi, tad uh, Tātad 153. grozījums ir pieejams, turpinam ar 154. grozījumu, kas par, pret, atturās, norēdīts. 156. grozījums, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. 157. grozījums, kas par, kas pret, atturās, norēdīts. 158. grozījums. Kas par, kas pret, kas atturās? Noraidīts. 159. grozījums. Kas par, pret, atturās? Noraidīts. Labi, pārbaudīsim ar tātad balsojums par 159. grozījumu. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un šīs uh, grozījums, apsimedzot, ir noraidīts. Astotais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņems. Tālāk turpinām ar 165. grozījumu. Kas par? Pret? Atturās? Pārbaudīsim. Tātad vēl sanāksmēs par 165. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un šis um, grozījums ir norēdīts. 167. Uh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 177. grozījums, kas uh, pār, kas pret, atturās Noraidīts. 176. prasījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 179. Grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 180. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 181. grozījums, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 184. grozījums, kas par, kas pret, atturās. Pārbaudīsim. 184. grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņems. Šis grozījums ir pieņems. Devītais kompromiss, kas pār, kas pret, atturās, pieņemts. Simtu astoņdesmit astotais grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. Nu, šeit nav sestumē pārbaudīt balsojumu par 188. grozījumu, balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Un šis grozījums ir noraidīts. 195. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 198. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 190. 9. 8. grozījums atvainojas pieņemts. 199. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas eh, atturās, noraidīts. 201. grozījums, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 203. grozījums, kas par, kas pret, atturās. Man šķiet, ka tas ir tomēr noraidīts vai pārbaudīsim, līdz ar to balsām elektroniski par 203. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un, jā, tieši tik tiešām šīs grozījums ir noraidīts. 207. grozījums. Kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. Par 204. un 205. grozījumu balsosim kopā. Par pret atturās, noraidīts. 206. grozījums par pret, atturās, noraidīts. Nāksies pārbaudīt balsojumu par 206. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Šis, šis grozījums ir pieņemts. Tālāk 208. grozījums. Kas par? Pret. Kas atturās? Mm, tas ir arī pieņemts. 212. grozījums. Kas par? Atvainojiet, 28. grozījums nav identisks 206. Jūs varat pārbaudīt uh, balsojumu. Es saku Fokskungs no zāles. Priekšstādātāji atbalsta šādu priekšlikumu, tātad pārbaudīsim arī balsojumu par 208. grozījumu. Sākam balsot elektronis par 208. grozījumu. Beidzam balsot. Un šīs grozījums ir noraidīts. Atvainojos par tādu, zinām, pārpratumu zināmas variācijas balsojumā ir vērojams tomēr, tā kā viegli ir arī, tā teikt, apjukt. 210. grozījums saka priekšsētāji pārbaudīsim, tātad 210. grozījums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Līdz ar to tad beidzam balsot. Pieņemts šis grozījums. Nē, es atvainojos, ka es jau tomēr ir noraidīts šis grozījums. 213. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās? Noraidīts. 215. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudīsim. Balsojums par 215. grozījumu. Balsojam elektroniski sākam. Balsot. Vai visi nobalsojuši? Ja, ja tā, tad beidzam balsot. Un, un šis grozījums ir pieņemts. Un tagad atgriežamies pie preambulas, eh, pie apsvērumiem. Pirmais grozījums, kas pār, kas pret atturās norādīts. Otrais grozījums, kas pār, kas pret atturās norādīts. Trešais grozījums pār, pret atturās norādīts. Ceturtais grozījums pār, pret atturās norādīts. Piektais nosacījums par, pret, atturās, noraidīts. Sastais par, pret, atturās, noraidā, noraidīts. Septītais nosacījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. Astotais nosacījums, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. Devītais nosacījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. Un uh, Gala balsojums balsos elektroniski par visu ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un uh, ziņojums ir pieņemts ar uh, nomācošu balsu vairākumu. Sveicam ziņojumu autoru, atzinumu autoru Buzaka kungu. Un uh, nākamais uh, balsojums būs par atzinumu attiecībos ANO vispārējo konvenciju par klimatu pārmaiņām, pievienotā Kyoto protokola Dohas grūzījumu noslēgšanu. Sāksim balsot. Avete votato tutti? No. Vai visi nobalsojuši? Godātie kolēģi, līdz ar to Un gribētu lūgt jūs tomēr strauji nobalsot, lai varam beigt balsot. Jā? Balsojums beidzies un ir apstiprināts šis atzinums. Tālāk mums jābalso par mutisko jautājumu. Un te ir cilvēku resursu enerģijas vairumtirgus uzraudzībai, ko veids energoregulātoru sadarbības aģentūra elektroniskais balsojums. Sākam balsot! La votazione. Beidzam balsot. Apstiprināts. Tālāk. Jābalso par kolēģis Ilikjotisa atzinumu ieguldījumu darbvietu radīšanā un izaugsmē ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Eiropas Savienībā. Dokumenti ir mums priekšā, vai ne tā? Pirmais kompromis grozījums. Par? Pret? Atturs pieņemts. Astotais grozījums. Par? Pret? atturs, noraidīts. Devītais par, pret, atturs, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Trīspadsmitais par, pret atturs nu, pieņemts, 14. par pret atturs pieņemts. Vēlties pārbaudīt elektroniski 14. Labi, lūdzu. Pārbaudīsim elektroniski 14. grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 15. par, pret, atturs norēdīts. Labi, pārbaudīsim, ja vēlaties arī 15. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 16. par pret, atturs, pieņemts. 17. par, pret, atturs, pieņemts. 18. par, pret, atturs, noraidīts. 19. par, pret, atturs, pieņemts. 20. par, pret, atturs, Pārbaudīsim elektroniski. Elektronisku par 20. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. Par, pret, atturs, pieņemts. 22. Par, pret, atturs, pieņemts. 20. Kompromis, otrais kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. Šī ir mm, svaigākā kompromisa grozījuma redakcija. Tā tika izstrādāta vakar vakarā. Tātad, lūk, tā tāda atjaunināta versija. Tālāk pārējiem pie 35. grozīme. 35. par pret Noraidīts. Trešais kompromiss grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, aturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, aturs pieņemts. Pārējam pie 48. grozījuma. Par, pret, aturs Pārbaudīsim elektroniski 48. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 50. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 50. Labi, piez, par. Es atvainojos, 50. pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. par, pret, atturs, pieņemts. 51. par, pret, atturs, noraidīts. 53. par, pret, atturs, pieņemts. 54. par pret atturs pieņemts, 55. par pret atturs pieņemts, 4. kompromiss kursījums par pret atturs pieņemts. Pārējiem tālāk pie 5. kompromisa grozījuma divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tālāk sastais kompromis grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa sastajā kompromisa grozījumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa noraidīta. Tālāk 86. par, pret, atturs pieņemts. 87. Vēlties pārbaudīt 88 elektroniski. Lūdzu. Labi, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Ļoti acīm redzamā sadalījumā. 87. Par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski 87. grozījumu. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 88. par, pret, atturas, pieņemts. 89. atcau, atcau, atsaukts. 89. tomēr jābalso par, pret. Noraidīts. Jā, tomēr atsaukts. 90. ir atsaukts. 21. līdz ar to. Par, pret, atturs, pieņemts. 92. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski 92. grozījumu. Jā, šķiet pārbalsta par daudz. Jā, beidzam balsot. Pieņemts. Gala balsojums. Elektroniski. Sākam balsot. Be, tātad balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam kolēģi Silikjotis kungu. Tālāk pārējiem pie 12. darba kārtības punkta. Un tātad tas ir kolēģa Adama Giereka ziņojums. Atzinums. Tas ir atzinums par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšana un direktīvas 2003-35 kā grozīšana. Būs ļoti daudz elektroniskas balsošanas saraksts, tiešām šeit ir sarežģīts, lai viss būtu skaidrs. Esam saņēmuši arī pieprasījums pēc vēl pirmais grozījums tālāk par, pret, atturas, noraidīts. 42 par, pret, pārbaudīsim elektroniski, 42. Tātad elektroniski par 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk blokā no 3. līdz 14. par, pret, atturs, noraidīts. Ceturtais grozījums. Es atceros, tas bija par, pret, atturs, noraidīts. Piektais par, pret, atturas, noraidīts. Blokā no 43 līdz 107. Par, pret, atturas. Šķiet, ka jāpārbauda elektroniski. Tātad par pirmo grozījumu bloku. Sākam balsot. Paldies! Es gribēju norādīt, ka te ir pāris kolēģi par daudz no tautas partijas. Lūdzu, izņemiet kartiņu. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījuma bloks apstiprināts. Tālāk pāriem pie nākamā grozījuma bloka, tas ir grozījuma bloks numur 2, no 44. līdz 121. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. Tātad otrais grozījuma bloks pieņemts. 50. tālāk par, pret, atturs, domāju, ka jāpārbauda elektroniski. Tātad par 50. grozījumu elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējam pie nākamā grozījuma bloka no 11. līdz 88. Par, pret, atturs, balsosim elektroniski, tātad no 11. līdz 88. sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts. 67. 68, 67 un 108 atkrīt. Tālāk trešais grozījuma bloks no 43. līdz 98. elektroniski par trešo grozījumu bloku no 43. līdz 98. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 111. atkal blokā no 111. līdz 113. Jūs jau varbūt zinat, ka pašreizējais balsošanas saraksts pārādz, ka no 51. līdz 61. grozījuma tiek automātiski apstiprināti kopā ar eh, trešo bloku, ko nu pat apstiprinājām. Tātad tagad no 111. līdz 113. par pret atturs noraidīts. Simtu piecpadsmitais līdz simt astoņpadsmitais par pret Noraidīts. Pārējiem pie visiem pārējiem grozījumiem 120. vispirms. 120. Par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. 120. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 43. atkarīt. 48. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 62. par pret, atturs, noraidīts. Astotais. Par, pret, atturs, noraidīts. Pārbaudīsim astoto grozījumu elektroniski. Labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais. Par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk bloks no 65. 65. un 91. pret, atturas, noraidīts. 12. par, pret, atturas, noraidīts. 71. un 106. kopā. Par, pret, atturs, pieņemts. 113 par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 113. grozījums elektroniski. Nē, 13. nevis 113. bet 13. Priekšādētājs sevi labo. Paldies. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. par pret, atturas, pieņemts. 73. par, pret, atturas, noraidīts. 74. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 74. labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. par pret atturs noraidīts. 78. par pret atturs pieņemts. Pārējiem pie bloka 79. līdz 81. 81. par pret atturs pieņemts. Tālāk kopā no 82. līdz 83. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 82. 83. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Astoņdesmit ceturtais par pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 55. Es atvainojos, 85. priekšādātājs vēl labo. Par pret, atturas, noraidīts. 86. par, pret, atturas, noraidīts. 87. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski 87. grozījumu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. 92. par pret atturs pieņemts. 93. par pret atturs šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 95. par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk kopā no 100, no 100 līdz 103 par, pret, atturs pieņemts. 104. par, pret, atturs noraidīts. 105. par, pret, atturs noraidīts. Par, pret, atturs pieņemts. 17. par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. 17. grozījumu pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši beidzam balsot. Noraidīts. Simtu septītais par, pret, atturs, pieņemts. Simtu astotais par, pret, atturs, pieņemts. kopā 111, 112 un 113 grozījumu par pret atturs noraidīts. Tālāk 114 par pret atturs noraidīts. Kopā 115, 116, 118 par pret atturs noraidīts. 117 par pret

pret, atturas, noraidīts. Labi, 125. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 122. un 123. kopā par. Pret. Atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim 122, 123 elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 127. Par? 127. nevis 128. 127. Par? Pret? atturas pieņemts. 124. par pret atturas noraidīts. 128. par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim 128. elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 129. par pret, atturas, noraidīts. 130. par, pret, atturas, noraidīts. 18. 18. manā balsošanas sarakstā. Vēlaties pārbaudīt elektroniski 130. labi, labi. 130. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņpadsmitais. Par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk kopā. Deviņpadsmitais un 26. Uzreiz balsosim elektroniski. Sākam balsot. 19. 26. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 20. par pret, atturs, noraidīts. 21. Elektroniski uzreiz par 21. Sākam balsot, ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. 22. atkrīt un 23. tāpat. Ne 23. par, pret, atturas, elektroniski. Par 23. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. Par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk kopā 27., 28. un 29. Par tiem nav jābalso. Tālāk 30. Nē, 31. labo sevi priekšādātāja. 31. par pret atturs. Paldies, protams, par sadarbību, kolēģi. Jā, 31. Mm, pieņemts. Dzirdu jūs. 32. par pret atturas Noraidīts. Tālāk par to nav jābalso, nav jābalso. Nonākam pie 38. Rivāzī kundzes grozījums. Uzreiz elektroniski. 38. elektroniski. Beidzam balsot. Nu, no tautas patīs viens par daudz joprojām no tautas partijas par daudz balsu. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. par, pret, atturas, noraidīts. 40. par, pret, atturas, noraidīts. 41. par, pret, atturas, Šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski 41. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Gala balsojums elektroniski. Tātad gala balsojums. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam kolēģi Gereku un arī, protams, ēnu referents. Lielas paldies! E- Tas nozīmē, ka esam beiguši balsošanu. Tā bija diezgan sarežģīta. Lielas paldies visiem par sadarbību. Tagad eh, būs pāris minūšu pauze, lai tie, kas vēlas iziet no zāles, varētu to izdarīt. Per cui c'è il manichè? Please, uh, I ask my colleague to collaborate. Lūdzu, es gribētu aicināt kolēģus bet tiešām ir iet no zāles ārā pēc iespējas ātrāk. Nākamais darba kārtības punkts ir ļoti svarīgs. Tāpēc patiešām, ja jums ir jāiet projām, dariet to ātri. Procediamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno che riguarda. Tātad nākamais darba kārtības punkts. Katlēnas Van Bremtes atzinums par strateģisko investīciju fondu. Posso, vorrei ricordare brevemente alcuni punti che peraltro sono. Es gribētu jums eh, īsi atgādināt par dažiem punktiem, kas, eh, manuprāt, eh, visiem, kas regulāri apmeklē šo komiteju, šīs komitejas sanāksmes, nebūs nekāds pārsteigums. Tika iesniegti 500 grozījumu, tiešām ļoti daudz grozījumu, ko sagatavojuši mūsu kolēģi. Kā jūs zināt, šī komiteja strādā pie šī jautājuma saskaņā ar 54. pantu Tātad mūsu komiteja ir asociētā komiteja un sadarbojas ar ekonomisko un monetāro lietu komiteju. Mums bija e, jāspēlē ļoti nozīmīga loma strādājot pie šī tiesība akta. Es gribētu sirsnīgi pateikties atzinumu sagatavotājai, kas ir ieguldījis ļoti daudz darba, un e, vēlētos e, pateikties arī par sadarbību ar visiem ēnu referentiem. Uh, esam ļoti labi sastrādājušies un panākuši labus rezultātus. Tagad došu vārdu Van Bremtas kundzei uz kādām piecām minūtēm, tā lai viņa mums varētu paskaidrot um, um, savu atzinumu, un pēc tam došu vārdu arī pārējiem kolēģiem. Lūdzu, Katlīna. Paldies, priekšādātāji! Es patiešām ļoti augstu vērtēju uh, to, ko jūs tikko teicāt. Un uh, es gribētu pateikties ne tikai ēnu referentiem, bet arī visiem asistentiem un visiem komitejas darbiniekiem. Laika mums bija ārkārtīgi maz. Esmu ļoti uztraukusies, un es ceru, ka mums izdodies sagatavot labus kompromisus un arī labu balsošanas sarakstu. Es eh, gribētu teikt kolēģiem, ka šeit nav runa tikai par vienošanos eh, E, mūsu komitejas ietveros, e, nu, pat ja ir šie 500 grozījumi, tas nemaz nebūtu tik sarežģīti, taču vienlaicīgi mums ir jāpanāk vienošanās arī ar citām komitejām. Viss ir savstarpēji saistīts, mums šeit nav ekskluzīva kompetence, un pat tas neko nedotu, jo, piemēram, ja runa par finansēšanu vai par dotācijām, tad uh, um, šeit ir noteikti jāsadarbojas ar ekonomisko komiteju un budžetu komiteju. Mums galu galā ir vajadzīgs saskaņots parlamenta viedoklis. Būs ļoti grūti sākt sarunas, ja šāda viedokļa nebūs. Un ja mēs vēlamies šādu saskaņotu viedokli, tad uh, situācija kļūst sarežģīta. Tagad uh, par galvenajām politiskajām nostādnēm negribu tagad iedzīvināties katra grozījuma detaļās. Uh, Tas ir vienkārši neiespējami. Bet eh, tātad par politiku. Mums vajadzētu to likt uzsvaru. Kā jau teicu, mums ir ekskluzīvā kompetence, tāpēc mums vajag to arī izmantot. Mums vajadzētu panākt labu vienošanos. Tas eh, ir iespējams. Un eh, tas arī ir tas pozitīvais. Protams, ir ļoti daudz grozījumu. Un šajā komitejā ir arī pārstāvētas visas politiskās grupas, tāpēc mums ir iespēja panākt labas politiskās tostādnes. E, tagad par finansēšanu. Mēs tikāmies ar komisāriem Maidašu un Katainenu. Šīs tikšanās varbūt neko daudz nedeva, bet cerams, ka balsojumā parādīsies e, kaut kāda izēja. Mēs noteicām šīs nostādnes gan ITRE, gan TRAN, gan EKON, gan budžeta komitejās, un uh, attiecībā uz ekonu un budžeta grozījumiem jāsaka, ka nesmu pat tos izlasījusi, jo uh, man teica, ka esot 1400 eh, grozījumu kopā šajās eh, ekon, ekonu un budžeta komitejās. Eh, labākais ir tas, ka šis jautājums netiek apstrīdēts, un mums vienkārši ir jāapskatās uz 8. pantu un jānodrošina, lai mums būtu laba sadarbība ar ekonu un budžeta komitejām. Otrais, vissvarīgākais pants mums ir 5 5. pānta otrais punkts. Domāju, ka šeit parādās trīs galvenie elementi. Pirmkārt, mums ir jānodrošina, lai mums būtu labs saraksts, kur būtu iekļauti visi kritēriji un īpaši nozares, kur mēs vēlamies investēt. Tātad enerģētika, infrastruktūra, viss, kas saistās ar atjaunīgiem enerģijas avotiem, digitālā darba kārtība, pētniecība un attīstība. Mums ir eh, jānosaka Eh, šīs līnijas, ņemot vērā uh, politisko grupu prioritātes. Otrie ir eh, kritēriji uh, attiecībā uz tiem, kas varēs saņemt finansējumu. Tātad mums ir jānodrošina, lai mēs noteiktu, kas ir iespējams šajās investīcijās. Un te būtu jāparedz Eiropas politikas jomas, tātad uh, klīmata politika vai citas jomas, kur šīs investīcijas ir iespējamas. Treškārt, es redzu, ka vēl nav panākta vienošanās attiecībā uz mm, noteikto budžetu. Specific, uh, Zasignētajām uh, investīcijām. Ir iesniegti ļoti daudzi grozījumi, kas eh, par to runā. Šie grozījumi nāk no daudzām politiskajām grupām, vairākas politiskās grupas mēģina uz to spiest. Tā būtu arī mana uh, politiskā pozīcija, bet es zinu, ka šeit ir daudz jautājumu zīmju. Tātad te vairāk ir runas par MBU, cik daudz no Eiropas Savienības uh, dotācijām un jo īpaši no uh, EIB dotācijām uh, tiktu piešķirtas eh, tieši MVU, un mums šeit ir jāuzspriežas arī par definīcijām. Varbūt mēs varētu šeit paredzēt eh, definīcijas, varbūt mēs eh, varētu vienoties, ka šeit mūsu komitejā lielākā daļa atbalsta MVU, bet mums ir vien, vienlaicīgi jānodrošina, lai mēs nedodam visas pilnvaras EIB. Ir ļoti svarīgi, lai mēs noteiktu šīs līnijas. Mums kā parlamentam vajadzētu parādīt, kur tieši investīcijas ir jāiegulda kopumā. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Tagad atgriezīšos pie pārvaldības. Es pati atteikšos no saviem grozījumiem, un es gribētu ieteikt, ka mums jāiet tajā pašā virzienā, kā vēlas iet ekonu un budžeta komitejas un uh, ir jāparedz arī deleģētie akti. Taču šī vienošanās EIB un komisijā attiecas tikai uz tehniskiem jautājumiem, nevis uz saturu. Vēlreiz gribētu uzsvērt, ka saturam arī ir jāparādās regulā. Tātad ir jārunā par to, kur tieši investīcijas ir jāiegulda. Mums jau ir bijušas divas tehniskas sanāksmes, kur tikāmies ar asistentiem un tehniskiem darbiniekiem. Ļoti daudzi kompromisa grozījumi jau tiek gatavoti. Viss virzās uz priekšu ļoti labi, un es gribētu aicināt kolēģus uh, strādāt ar mani kopā šodien Es gribētu atgādināt arī par laika grafiku. Šonadēļ mums ir jāsagatavo kompromisa grozījumi. Es varu strādāt arī nākamnedēļ, bet eh, te varētu rasties grūtības, jo nākamā nedēļa vairs nav tāda parasta darba nedēļa. Pēc tam ir zaļā nedēļa un pēc tam ir paredzēts balsojums. Tas nozīmē, ka mm, kompromiss ir jāsagatavo šonadēļ. Es gribētu aicināt jūs pārāk neiedziļināties detaļās, vajadzētu pieturēties pie galvenajām politiskajām nostādnēm, un esmu gatava tātad gatavot šos kompromisus. Paldies, Katlīna! Cik tā es saprotu, daudz kas ir paveikts, bet vēl ir arī daudz darāmā. Tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Ēlera kungs pirmais, tāds partijas grupā. Paldies, priekšādātāji. Es izteikšos pavisam īsi. Gribu runāt par vairākiem punktiem, bet pirms tam, kā tas ir pierasts Eiropā, es gribētu pateikties eh, referentei. Viņa ir strādājusi ļoti labi, un pats svarīgākais ir tas, ka viņa ir cīnītāja. Es gribētu viņai palīdzēt šajā cīņā jo galu galā runa ir par to, vai nauda, nauda būs vai tās nebūs. Un mums par to ir jācīnās. Es gribētu teikt, ka, lai ko jūs darītu, mūsu grupa jūs atbalstīs. Tagad par budžetu. Tautspartijas grupā piekrīt tam, ka vajadzētu izmantot ikgadējo budžeta procedūru, lai finansētu jaunatnes garantiju fondu. Un vienīgās atšķirības starp komisijas priekšlikumu un mūsējo ir tādas, ka mēs nevēlamies šeit paredzēt samazinājumus eh, apvārsnī 2020 un CEF. Šīs programmas darbojas labi, un tāpēc tās nevajadzētu atmest. Tas nozīmē, ka ikgadējā budžeta procedūrā budžeta iestādē nevajadzētu tikai domāt par uh, saistībām, kas ir paredzētas 1A kategorijā. Vajadzētu arī paskatīties uz elastīguma rezervi, kas jau ir daļa no kopējā budžeta, un mums vajadzētu atrast tādus pašus risinājumus kā agrāk. Uh, Tā tad ir jāparedz vairāk naudas MBU. Domāju, ka tautspartijas grupa var pievienoties pārējām grupām, kas aicina piešķirt eh, vairāk naudas EFSI. Tātad te ir paredzēti 2,5 miljardi eiro, lai varētu palīdzēt MVU EFSI ietveros. Mēs gribētu vēl paredzēt uh, papildus uh, eh, 3 miljardus eiro. Šādiem instrumentiem ir uh, Eh, parasti ļoti liels pieprasījums, un mums vajadzētu paredzēt arī īpaši lielu elastīgumu attiecībā uz MVU, un apvāršana 2020 ietveros mēs vienmēr esam pie tā pieturējušies, jo mēs vienmēr uzstājam uz izaugsmu un novatoriskumu Eiropā. Tātad esošie instrumenti pastāv, nav arī nekāds noslēpums, ka uh, Eh, MVU nav riska finansējuma, un EFSI vajadzētu to ņemt vērā, nevis kaut ko izgudrot no jauna. Attiecībā uz radošajām industrijām uzskatu, ka šī joma ir ļoti būtiska, un arī citas politiskās grupas tam piekrīt. Tā ir mūsu galvenā politika, un šeit mēs nevēlamies palīdzēt tikai industrijai, un tieši uz to arī vajadzētu uzsvērt eh, šai eh, komitejai. Nevajadzētu FC pārvaldību politizēt, vajadzētu paredzēt, lai FC darbojas saskaņā ar tirgus noteikumiem. Tāpat arī ir eh, jādomā par to, ka tas, ka šeit runa par augstu risku investīcijām, tas nenozīmē, ka šīm investīcijām nevajadzētu palīdzēt uzņēmējdarbībai. Vajadzētu padomāt, kāda veida projekti ir jāfinansē, un kādas konkrētas nozares vajadzētu ietvert. Vajadzētu arī izvairīties no tādas kā Ziemassvētku eglītes regulas, vajadzētu konkrēti noteikt vajadzīgās jomas, atstāt tās pietiekami plašas un padomāt arī par kritērijiem, kāda ir jāpiemēro. Savādāk mēs neko nepanāksim. Ja būs pārāk daudz detaļu, tad tas neko nepalīdzēs un nevarēs panākt kopīgu nostāju parlamentā. Pēdējais, par ko vēlos runāt, deleģētie akti domāju, ka mums tie ir vajadzīgi eh, š, eh, šī investīcija fonda ietveros. Tāpat arī ir jādomā par investīciju vadlīnijām, ko gatavos eh, vadības komiteja. Tas ir ārkārtīgi būtiski FC īstenošanai. Šeit nav runa tikai par piešķiršanas procedūrām un par konkrētām detaļām. Ir jādomā par konkrētiem deleģētiem aktiem, proti par struktūru, uh, un par vadlīnijām. Pretējā gadījumā būs pārāk daudz detaļu, un mēs neko nepanāksim. Paldies! Paldies Ēlera kungam. Tagad eh, pārējie ēnu referenti. EKR grupa. Tošanovska kungs. Paldies! Es gribētu pateikties atzinumu sagatavotājai. Ņemot vērā, gala termiņu un grozījumu skaitu, e, jāsaka, ka viņas darbs ir milzīgs. Tieši tāpēc mums vajadzētu likt uzsveru uz tiem punktiem, kas ir mūsu komitejas ekskluzīvā kompetencē. Nevajadzētu pievērst mūsu uzmanību pilnīgi visam šim komplicētajam failam. Izteikšos pavisam īsi. No kurienes ņemt naudu? Šķiet, ka 18. un 19. pants tiek atbalstīts ITRE komitejā. Es domāju, ka mums nevajadzētu iejaukties CEF un apvārsnī 2020. Šie projekti jau ir uzsākti, un mums nevajadzētu šo projektu nākotni kaut kādā veidā apdraudēt. Tad, protams, parādās jautājums, no kurienes tad mēs varam ņemt naudu. Šajā kontekstā gribētu uzsvērt, ka EKR ir pret multi Um, daudzgada finanšu plāna atvēršanu. To jau esam teikuši iepriekš. Kopā ar pārējiem kolēģiem uzskatām, ka ir bīstami iejaukties failos, kas ir saistīti ar kohēzijas politiku. Tas noteikti radītu ārkārtīgi sarežģītu situāciju. Un līdz ar to mēs eh, varētu apdraudēt arī tos punktus, par kuriem ir panākta vienošanās. Mums vajadzētu izmantot savu ekspl ekskluzīvo kompetenci, lai mēs eh, nezaudētu iespējas investēt enerģētikā un digitālajā infrastruktūrā, kā jau norādīja atzinuma sagatavotāja. Šeit varu tikai viņa vienīgi piekrist. Bet vēlreiz atkārtošu, ka es neatbalstu ideju par to, ka uh, Mums uh, vajadzētu kārt šajā Ziemassvētku eglītē arvien vairāk rotājumu. Vajadzētu palikt pie uh, galvenajām līnijām. Nevajadzētu apdraudēt interesantus projektus, par kuriem varētu iesniegt priešlikumus. Nepiekrītu arī tam, ka vajadzētu asignēt uh, līdzekļus konkrētām jomām. Šajos jautājumos mums vajadzētu paļauties uz vadības komiteju, jo tas ir komitejas galvenais uzdevums. Vajadzētu nodrošināt, lai MVU var piekļūt šim fondam. Tāpat arī ir jānosaka minimālie kritēriji, lai varētu pieteikties uz šiem līdzekļiem. Šeit atbalstu Ēlera kungu, viņa priekšlikums ir saprātīgs. Vēlreiz pateikšos atzinuma sagatavotājai. Labprāt viņai palīdzēšu, jo es ļoti labi saprotu, ka laika grafiks ir patiešām strikts un darba ir ļoti daudz. Paldies! Paldies! Tagad Alde grupas vārdā Peterlis kungs. Paldies priekšādātāji, gadāmie kolēģi. Izsakos eh, mūsu ainu referenta debakera kunga vārdā. Viņš, diemžēl, nevarēja ierasties uz šī dienas sanāksmi. Paldies sadarbības sagatavotājai par viņas paveikto darbu. Ir iesniegti ļoti daudz grozījumi, kas ir jāizskata ļoti īsā laikā, kā jau tika norādīts. Mēs apzināmies, ka laika nav daudz un šis fails ir ļoti svarīgs. Un uh, grozījumi patiešām ir daudz. Pēdējās dienās ir notikušas ainu referentu un tehniskās sanāksmes, šodien šis darbs turpināsies. Situācija virzās pārējais virzienā. Es nevēlos iedzināties detaļās, jo pārējie kolēģi arī par tām nerunāja, taču atkārtošu galvenās līnijas, kas Alde grupā ir nozīmīgas. Sākšu ar punktu, kas attiecas uz mums visiem Rūpniecības komitejā. No kurienes ņemt naudu? Pieminošos pārējiem runātājiem, kas saka, ka naudu nevajadzētu ņemt no apvāršņa 2020 vai no CEF. Tas nav tikai tāds politisks paziņojums. Arī revīzijas palāta apšauba to, ka šī ideja būtu labā. Mēs uzskatām, ka naudu vajadzētu meklēt kur citur. Uzskatām, ka ir ļoti daudz šādu iespēju Eiropas Savienības budžetā. Ir neizmantoti līdzekļi, ir rezerves un ir elastīguma instruments. Pēc tam mums uh, ir jādomā par to, kur šo naudu mēs tērēsim. Šis jautājums eh, ALDE grupā ir ļoti būtisks. Vai mēs izveidosim tādu fondu, kur mēs vēlamies piesaistīt pēc iespējas vairāk privātā kapitāla, sakot viņiem, kā viņiem šī nauda ir jātērē? Uh, Ja mēs vēlamies, lai šis fonds strādātu un lai mēs piesaistītu tādu kapitālu, kāds mums ir vajadzīgs, mums nevajadzētu būt pārāk norādošiem uh, eh, savos priekšrakstos. Mums vajadzētu noteikt skaidrus mērķus un kritērijus, kas ir jāizpilda. Taču nepiekrītu, ka mums vajadzētu uzsākt eh, šī budžeta asignēšanu, sakot eh, investoriem, kur investēt. Ja viņi vēlas investēt um, interesantā projektā, vai nu te runa par digitālo sektoru vai transporta infrastruktūru, tad viņiem ir jānodrošina šī izvēle, ja vien tiek uh, ievēroti mūsu mērķi. Trešais jautājums ir pārvaldība. Ir jānodrošina, lai mēs neiejauktos šī uh, fonda pārvaldībā. Uh, vadības komitejai nevajadzētu būt politizētai struktūrai. Vajadzētu uh, Eh, nodrošināt, lai šī komiteja domā par naudas eh, vislabāku pielietojumu konkrētos projektos. Mums vajadzētu arī rast pareizo līdzsvaru starp dalību valstu iesaistīšanu un Nacionālo banku iesaistīšanu. Šeit nav runa tikai par politisko grupu filozofijas apspriešanu. Pašlaik mēs cenšamies izkļūt no krīzes. Mēs mēģinam, mēģinam mobilizēt kapitālu, mēs mēģinam nodrošināt finanšu plūsmas Mēs nevēlamies radīt deficītu valstu budžetos. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai FC fonds darbotos. Un, ja mēs varam vienoties par tādu ļoti skaidru, vienkāršu pārvaldības struktūru, un ja mēs zināsim, ka kur vislabāk investēt naudu, tad šis eh, fonds arī darbosies. Par to esmu pārliecināts. Paldies! Tagad došu vārdu Klodam Turmisam, lūdzu. So first I, <clears throat> I want to... Paldies! Es sākumā vēlos eh, pateikties Katrīnai viņas komandai par smagu darbu, kas ieguldīts, gatavot šo atzinumu. Tiešām ir um, iespējīgi, cik ātri jūs esat tikuši galā ar šiem grozījumiem, tos um, apsvēruši un izstrādājuši politisku kompromisu. Zaļo vārdā, protams, mums viena no svarīgākajām tēmām ir aizsargāt pētniecībai paredzēto budžetu. Domāju, ka šeit komisija pilnīgi aizšāvus garām. Un tā faktiski ir sagrāvusi iznīcinājis dažas no daudzsološākajām pētniecībai paredzētajām budžeta pozīcijām, un eh, šai ziņā man ir prieks un gandarījums, ka visas politiskās partijas vairāk mazāk viens prāts, ka jānodrošina, lai tas tomēr nenotiks, lai pētniecībai paredzētais budžets netiek skarts. Tālāk tehniskā palīdzība. Mums izraisināts bažas. Proti, kā tad ir eh, reālā situācija saistībā ar tehnisko palīdzību. Iedzinoties tajā, ko ierosina komisija, Nu, izskatās tā, ka komisija daudz runā par to, ka tiks sniegta papildus tehniskā palīdzība, ka tā ir nepieciešama, bet tiem visiem tam acis skaitļos, tad tikai 20 miljoni ir paredzēti līdztekus jau pastāvošajai spēkā sošā tehniskajai palīdzībai. Un, eh, ja panotēsim dažas programmas, kas izvērstas pagātnē, 20 miljoni tehniskajai palīdzībai Eiropas investīciju bankai, No 7, 10, 15 cilvēku komanda varētu nofinansēt ar šo palīdzību. Un viss. Mums ir bijušas programmas ar savienības budžetu, ko ar uh, eh, EIB finanšu atbalstu, uh, eh, 10-15 miljonu apmēros. Un gala beigās uh, eh, 10 līdz 15 papildus tātad ekspertu darba vietas ir bijušas, bijis iespēja izveidot EIB paspārne. Tā kā es nedomāju, ka tehniskā palīdzība šeit atbilst eh, tātad darbiem, tātad komisijas vārdi šeit neatbilst eh, realitātei. Un domāju, ka tas jāņem vērā. Un tas ir būtiski arī, ja mēs tiešām vēlamies panākt un nodrošināt, lai eh, nauda gala beigās nonāktu tajās nozarēs, kur pastāv laba dinamika, kur daudz MVU, kas nodarbojas ar jaunājumiem, inovācijām, Tā kā kopumā es piekrītu EKR un e, liberāļu e, pieeja, ka jāatsakās no asignācijām par labu MVU. Domāju, ka mm, tomēr šāds asignācijas e, nenāk par sliktu, jo, ja nebūtu asignācija, un turklāt vēl nebūtu papildus savinskās palīdzības, nu, tad mēs nonāksim situācijā, kur MVU reāli šo naudu arī nesaņems. Un, un, tas nebūtu vēlams. Un vēl viena nozara, kurā mēs zinām, ka ir liela pievienotā vērtība arī no iepriekšējām programmām ir energoefektivitātes eh, kāpināšana. 50 līdz 60 eh, eh, miljonu iztrūkums investīcijās šajā jomā. Eiropas Savienības komisija, EIB, ir noteikusi, ka lūk šāds deficīts pastāv. Un mēs zinām, ka fonda, kas pastāv, ko esam izveidojuši pirms pieciem gadiem, energoefektivitātes fonds, piemēram, ko, ko sekmīgi pārvaldīja Deutsche Bank savā laikā, nu šis fonds ar 200 miljoniem ir piesaistījis vairāku miljardu vērts investīcijas. Un līdzīgi kā daži citi fondi, ko pārbauda EIF, kuriem uh, tātad uh, piesaistīšanas koeficients ir 15 plus, Nu, es domāju, ka šī energoefektivitāte ir līdzīga loma, kur, kur ir liels eh, potenciāls investīcijām, līdz ar to uh, eh, asināt sistēma ir nepieciešams MVU jomā un energoefektivitātes jomā. Un energoefektivitāte, starp citu, uh, dos liels plusus uh, austrumu un dienvidu Eiropai. Situācijā, kur ienākumi iedzīvotājiem nav tie augstākie un kur energocenas ir liberalizētas un līdz ar to ceļās, tā kā energoefektivitāte tur ir svarīga. Visbeidzot, fonda pārvaldība. Arī mēs uzskatām, ka ir jānosaka strikti kritēriji, kur tad um, nauda aiziet, no kurienes tā nāk, un, un līdz ar to tad mums arī pašiem uh, ir jātur, um, zinām, kontrolē tomēr par to visu, lai tomēr redzētu, ko tad komisija un RB dara. Uh, kādi, kas, kādi darījumi tiek, tiek uh, plānot, un līdz ar to mēs atbalstam deleģēto aktu pieeju. Bez šādas pieejas mēs faktiski um, piešķirtu tādas um, izsmeļošas pilnvaras komisija, nezinot, uh, kāda īsti ir uh, vienošanās ar mums investīciju banku. Paldies! Paldies! Um, tālāk uzklausīsim kolēģis, kas teiksies. Uh, Eh, kolēģi vārdā. Ernstas kundze. Un vēlos pateikties ēnu referentiem un arī atzinuma gatavotājai par, par um, efektīvo darbību. Jūs zināt, ka mēs arī zinām, zamērā kritiski raugāmies šo programmu no paša sākuma. Un ārkārtīgi sarežģīti un, un nepieņemam tas, ka uh, privatā, tātad garantijas tiek nodrošināts privātām investīcijām. Ir uh, nepieciešams uh, valsts investīcijas, un uh, šāds garantija mehānisms atstās negatīvu ietekmi uz tautsājumniecību, par to tiek daudz diskutēts, un tas ir pilnībā šeit ignorēts. Tāpat tauts partijas vārdā tātad mēs iestājāmies par nodokļu maksātājiem ņemot vērā par zemām procentu likmēm, tātad eh, ir sarežģīta situācija. Mēs eh, rīt eh, arī rīkosim konferenci par šo jautājumu. Tātad konkrēti par dažiem jautājumiem. Lēmums par projektu pieņemšanu, apstiprināšanu ir sarežģīts. Kā tad būs procedūra? Sociālai partneri netiek iesaistīti, tas nav pareizi. Tāpat arī Eiropas parlamentā īsti netiek iesaistīts šajos procesos, tā kā un pamatā lēmums par to, kas tad uh, atbild par projektu atlasu, kāda būs procedūra. Mēs vēlamies precīzi zināt, kāds viss notiks. Un pat labāk tas nepietiekami atrisināt šajā regulā. Tālāk, līdzīgi kā kolēģi no zaļo frakcijas, energo nu, efektivitāte, no nu, tā ir jābūt, jābūt asignācijām šajā jomā. Mēs nerīksim tikai runāt par, par energo tirgus izveidu, par, par ietaupījumiem un nerunāt par energo efektivitāti. Tā ir um, joma, kurā ir liels investīcija potenciāls uh, dažādās dalību valstīs arī pie mums, un mēs vēlētos, lai uh, šī loma tiktu izcelt vairāk šeit. Tālāk, uh, pārēt situāciju dalību valstīs, mēs konstatējam, ka ir liels sociālās atšķirības un sociālā reģionālā kohēzija ir pelnījusi īpašu uzmanību. Tā kā ne tikai um, investīciju projektu infrastruktūrā, ceļos nāk tālāk, ka nepieciešama, bet nepieciešams investīcijas sociālā kohēzijā. Ir nepieciešama attiecīgi um, projekti, kur ir jāatbalsta no šī fonda. Par grozījumiem runājot, tātad uh, vienai trešdaļai ir līdzekļu jābūt asignētiem MVU. Ja nebūs šāda asignējuma, nu, MVU klāsies uh, sarežģīti. Tādēļ jau ir pelnījuši šādu atbalstu, un uh, tas ir skaidri jānorāda šajā regulā. Tātad kopumā šī programma ir tāda kā vudu spēle. Tiešām te joprojām rodas jautājumi, no kurienes tad nāks nauda. Mēs esam kategoriski pret to, ka līdzekļi nāk no pāršana 2020 programmas, ka tiek atņemt līdzekļi šai programmai. Un, uh, līdz ar nepieciešama nekavējoties, un arī akvārs 2020 nedrīkst ciest. Līdz ar to privātās eh, investīcijas varētu piesaistīt, eh, un attiecīgi to vajadzētu arī eh, labāk, precīzāk noregulēt, tātad saicamā ar valsts atbalstu. Lai kopumā mēs esam kritiski noskaņot pret šo jautājumu, un nevajadzētu tātad pieļaut šādu uh, konjunktūras un risinājumu Eiropā. Labi, nu, paldies, un tad pēdējais, nu, re, referents izteicēs, un tad turpināsim ar citiem komitejas locekļiem. Un aicināšu jūs sekot līdz arī tomēr pulkstenim. Pilāro Kastījies. Sāksim ar jums. Un paldies, priekšsādētāji. Nu, un iesākšu līdzīgā garā kā mani kolēģi. Uzsākšu referents darbu ne tikai par um, reālo darbu apjomu, ko viņi pat ir ieguldījuši, bet arī par ļoti tādu visaptvarošu un skaidro pieeju un analīzi, ko viņi klāstījuši mums diskusijas sākumā. Tiešām mēs tagad labāk saprotam visus svarīgākos komponentus un to miedarbību, tā kā liels paldies par to. Ko tad uh, tērēs līdzekļus vēlas parunāt par šo jautājumu? Man kolēģi Eilera kolēģis LSFC sacīja, um, kāda mūsu skaidrā nostāja. Rokas nos no aplāšas 2020. To es neatkārtošu, tas ir saprotams, bet uh, nākotnē domāju, ka nu, mums tiešām rūpīgāks jautājums, kur tad uh, jāizplūst līdzekļiem no um, ECR. Mēs varētu debatēt par to, kādām asignācijām kur būtu jābūt. Šīs apmācības būs ļoti plašas, vai ļoti detalizētas. Nu, šajā ziņā mēs nu, nu, vēlētos arī atturēties no šādas Ziemassvētku eglis eh, pieejas. Vajadzētu tomēr runāt par noteiktām nu, norādēm. ITRE kompetences eh, ietvaros eh, MBU viena joma, noteikti varētu būt, kur asignācijas nepieciešams, un kolēģi to arī pieminēja. Būtu jāuzsver to, cik svarīga piektā panta pirmā daļa, kur runa par starp saslēgumiem elektroenerģijas tīklos. Tas ir viens no savienības mērķiem, kā to skaidri uzsvēra Eiropadomu pērnā gada oktobrī, bet arī pagājušā nedēļā. Tas varēs tik apstiprināts. Tā kā jau to vajadzētu vairāk izcelt mūsu grozījumos. Un nu, otrkārt, es domāju, ka mums kopumā vajadzētu ņemt vērā kādu tādu stimulējošu faktoru. Tad IKT joma, kas ir ārkārtīgi svarīga. Arī energo jomā šis uh, aspekts ir ārkārtīgi svarīgs un uh, to nedrīkst ignorēt. Lai būtu efektīvāka energo pārvalde lai būtu lielāka ietaupījuma patērētājiem. Dažādās um, pozīcijās tad IKT loma ir jāstiprina. Tas arī būtu jāizceļ vairāk grozījumos un uh, to tiešām nedrīkst uh, ignorēt. Ja tas uh, vienlaikus kalpos arī kā tāds stimuls, stimuls inovācijām, un uh, tas būtu kā indikators jāizceļ arī šajās normās. Paldies! Tad vārds kolēģim Modī. Kolēģiem Modī, respektīvi. Paldies, es vēlos pievienoties lab, labiem vārdiem Kaslīnē un jūs komandai par teicamo darbu. Nu, bet, protams, arī par to, ko es atstājuši mums. Tas, protams, ir diezgan paģērošs pasākums. Um, Dažādos fórumos alaži esam uzsvēruši, cik nepieciešams ir šāds investīcija fonds. Mēs atzīstam, ka šāda fonda loma tiešām ir ārkārtīgi augsta, bet nu, tas jau nav pašmērķis galu galā. Fonds ir domāts konkrētiem mērķiem, un eh, tādēļ ir svarīgi, lai mēs eh, būtu pilnīgā skaidrībā par šo jautājumu. Tā ir daļa no savienības budžeta, un tātad apāršana 2020 budžets tiešām plūkt bagātīgus augus, un uh, komitejās un grupās mēs esam viensprāt, ka šīs pučets ir neaizskarams. Bučets uh, tiešām nes labus augus un sasniedz vēlamos un mērķus, ko mēs vēlētos arī no, sagaidīt no šī fonda, un dažādi grupi šai ziņā ir uh, vienprātīgas, un tas ir pietiekams skaidrs signāls, un mums um, vērtētu no savas puses uzsvērt, ka ne komitejās, ne savās politiskās grupās nav nekādas elastīguma. Mm Šajā jautājumā es esmu atsevišķi sazinājušies ar komisiju, un eh, nu, šis jautājums ir pietiekami skaidrs, ka mums jāievēro, jāietur sava līnija, tā sacīt. Un visbeidzot arī jautājums par pārbaudību, pārvaldības jautājumu loma šajos procesos. Es if, eh, um, tvērumā neatrapsta, ka infrastruktūras projekti tie ir svarīgi, protams, bet, eh, bet runājot par nākotni, pārvaldības eh, struktūra ir eh, ārkārtīgi svarīga, lai būtu plašas investīcijas sesijas ietvaros investīciju plānā, investīciju dažādās jomās, lai mēs veidotu tautsāniecību, kas piemērotu nākotnes vajadzībām. Investīcijas varētu būt arī tiks, kultūras projektos, IKT projektos, izpētes un pētniecības projektos līdztekus. Tātad apvārsim 2020. Tā kā šis jautājums par pārvaldību ārkārtīgi svarīgs, un tas noteikti ir jāiestrādā, jāiestrādā regulas projektā, un es uzticos uh, eh, Kalēņamies komandai, ka tas arī tiks paveikts. Paldies! Paldies uh, eh, kolēģei Cilvičkai vārds lūdzu. Kolēģis Teličku. Varbūt eh, parakstīties mans kolēģis Frederiks sacītā. Pirmkārt, vēlos uzteikt referents darbu. Tas nav bijis tas vienkāršākais un ārkārtīgi pozitīvi vērtēja viņas atklāto nostāju. Komentēja arī po, citu politisko grupu viedokļus. Vēlos uzsvērt kādu būtisku elementu. FC ir viens no svarīgākajiem Eiropas projektiem pēdējos gados. Nu, ne tikai kā finanšu instruments, arī kā politiskā rakstura instruments. Ja šoreiz mēs cietīsim neveiksmi, nu, tas būs uh, ievērojams vēl viens tāds trieciens Eiropas Savienības uh, reputācijai. Un tādēļ nepieciešams nāk, lai šis fonds tiešām strādātu. Un, uh, lai tad viņš tiešām reāli strādātu, ir nepieciešams um, panākt, lai investori uzticētos šim fondam. Tie ja pamatā būs privātie investori Un tas ir vēl viens no iemesliem, kādēļ vēlos uh, uzsvērt to, ko tas kolēģi atzīmēja, proti. Nu, visu Eiropas Savienības institūciju vārdā mums uh, ir uh, jāmeklē vismazāk politizētā sistēmas pārvalde. Ja pārcentīsimies, ja šī sistēma būs pārliek politizēta, tad privāti investori arī neusticēsies šai sistēmai, un no tā atkarīgi viss šī projekta nākotne. Un nu, šai ziņā uzskatu, ka mums um, ir jātiec pēc uh, labākās uh, uzņēmēja darbībai pozitīvākās vidas, tā teikt, izveidz šeit, eh, lai uh, piesaistītu investorus. Un mēs to nerieksam ignorēt, ka mūsu pat tas ir viens no trīs svaigākiem Junkera plāna pīlāriem. Varbūt pārējie pīlāri arī ir vienlīdz svarīgi, skaidrs, bet šis aspekts ir jāizceļ. Un tieši šī iemesla dēļ es atturētos no tā, kā tiktu jebkādiem līdzakļiem asignēti fondi, jebkuriem mērķiem. Procentuālā izteiksme. Piekrīt zaļiem, ka jā, labi, mums varbūt nav noteikts prioritātes vai ir prioritātes. Jā, piekrīt MVU noteikti ir viena no prioritātēm. Aizsevišķi jaunu uzņēmumu sākšanas un atbalstu jauniem uzņēmumiem. Tad mums jāatrod tāds formulējums, kurā mēs atspoguļojam, ka jā, tā ir mūsu prioritāte. Mēs vēlētos, lai eh, investīcijas noteikti sevi šajā strauji augošās iemās, bet no konkrētiem procentiem attiecībās atstāt jau vajadzētu atturēties. Ja mēs eh, sāksim par to runāt, tad, tad eh, sarunās mēs no, no, nokļūsim viens tropceļā un, un tā būs vienīgi politiska diskusija. Mēs beidzot līdzekļu garantijas fondam, no kurienes tad būtu jānāk līdzekļiem. Skatos, ka tas sāk iesiemieties konsens, kam es piekrītu. Tad nē. Ne līdzekļiem no apvārs 2020 ne tikai izskanējuši iemesli dēļ, bet uh, var pieminēt vēl vienu iemeslu. Tad, tad um, Transeiropas tīkla, piemēram, kur, kas uh, nespēja nodrošināt atdevi investīcijām, sevišķi īstermiņā. Un tad, kāpēc komisija ņemas vērā tās zināšanas ierosina kaut ko tādu, kas ir neloģiski? Nenāja par to, ka uh, Te finansējums nāk arī daļai no kohēzijas fondiem, un, un tos piesaistīt nebūs vienkārši. Tā kā atbalstu jūsu argumentāciju šajā virzienā, ņemiet vērā manu komentāru. Lai jums veiksmi un palīdzēšu jums šajā darbā. Sia collega la parola a Madame Rodriguez Piniero, prego. Rodriguez Piniero, kundze, lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Arī es vēlos uzteikt mūsu referenti par teicamo darbu. Un vēl veiksmes arī turpmākajā darbā, protams, mēs jums arī sniegsim konstruktīvu palīdzību. Arī es vēlos uzsvērt, ka mēs nekādā gadījumā nevēlamies, lai tiktu aizskats finansējums programmai pārsvars 2020. Un vēlamies uzsvērt, Šeit mums jābūt vienotiem gan komiteju, gan politisko grupu starpā. Šeit būs noteikti vērojams saņems spiediens, politisks spiediens, arī, un jo skaidrāk mēs to paldīsim, jo labāk. Vēlos izcelt divus aspektus grozījumos, kurus es kopā ar citiem kolēģiem iesniedzu. Pārvaldība no vienas puses un, un um, reālie mērķi, kam kalpo šis fonds, kādas projekts mēs vēlamies atbalstīt, kādas kompānijas mēs vēlamies atbalstīt Par pārvaldību runājot, ir svarīgi uzsvērt caurskatāmības eh, elementu un, eh, ka nepieciešams skaidri pārvaldības kritēriju. Ja par to mums būtu jābūt viensprāts šeit un parlamentāri, jābūt skatījumā par to, kādi eh, kritēri tiks izmantot, lai, lai atbalstītu projekts un, ar puses arī, lai tos noraidītu. Tāda atlases kritērijiem jābūt pietiekami skaidriem. Un jābūt skaidrība arī ne tikai par to, kāda tipa projekta tiks atbalstīta, bet arī kādas kompānijas, kādi uzņēmumi varēs uh, pretendēt uz atbalstu. Mums jābūt konsekventiem attiecībā uz vērtībām, kuras tā aizstāv. Nu, piemēram, kompānijas, kuras neievēro dzimumu, līdzsvarību un, un vienlīdzīgas um, darba samaksas principus, piemēram, ja nu, mēs nedrīkstam pieļaut, ka šādas kompānijas eh, nevēlšas eh, saņem atbalstu no, no šī fonda. Uh, Tātad, ka netiek eh, pietiekami izvērtētas attiecīgās kompānijas un uzņēmumi, kas var saņemt atbalstu no šī fonda. Mums ir jānodrošina, lai tie uzņēmumi, kas saņem atbalstu, darbotos atbilstoši tiem principiem, kurus mēs salaši esam aizstāvējuši. Paldies! E alla collega la parola ora Karins. Prego, Kristiānis, la te la parola. Lielas paldies, nākamais runātājs. Paldies priekšsādātājiem. Saka Kariņkungs. Es domāju, ka uzdevums mums priekšā ir sarežģīts, īpaši ņemot vēlā kādi laika ierobežojumi pastāv, gaidām taču lieldienu brīvdienas un tam līdzīgi. Gribu izteikt vienu komentāru, atbalstot to, ko teica kolēģis Kristians Ēlers par pārvaldību. Es zinu, ka ir virkne cilvēku, kas nāk klajā ar priekšlikumiem par to, ka pārvaldībai ir vajadzīga parlamenta pārbauda. Uh, Bet gribu atkārtināt šeit kolēģiem, ka mēs šeit runājam par EFSI kā garantiju fondu. 8 miljārdi. Tas piesaistīs, cerams, 300 miljārdus privātu investīciju. Nu, tagad, nu, iedomājieties privātos investors, kas vēlas ieguldīt līdzekļus um, kaut, kam, kaut kam tādā lietā, kur politiķi pieņem lēmumus. Nu, es šaubos, ka viņi to gribēs darīt. Mums, diemžēl, nav tāda reputācija, ka mēs būtu īpaši uzņēmējdarbība aizstāvoša struktūra. Un tā tam arī jābūt. Tāpēc es domāju, vienkārši jāļauj šiem privātajiem investoriem skatīties uz šo fondu bez politiskas iesaistas, bez šīs politiskās iesaistīšanās no valdību puses. Es domāju, ka mūsu lomai vajadzētu būt tādai, ka mēs nosakām spēles noteikumus, bet pēc tam ļaujam šai spēlē ritēt uz priekšu. Atcerēsimies taču, ka vēlamies piesaistīt privātus līdzekļus, un ja mums tas neizdosies, nu tad tādā gadījumā viss šis pasākums atklāt sakot izgāzīsies, un tas taču nav neviena no mūsu interesēm, vai tad ne tā? Paldies! E, eh, Mrs. Morano, prego. Paldies, priekšsādātāja turpina nākamā runātāja. Eh, Lielas paldies! Gribu teikt paldies arī Katlīnai. Nu, redzam, ka viņa ir labi pastrādājusi un ir ņēmusi vērā arī mūsu viedokli. Es gribētu teikt, lūko, šis fonds ir ārkārtīgi nozīmīgs un mums ir vajadzīgi līdzekļi, mēs to ļoti labi zinām. Uh, Mēs taču esam centušies jau nezinu, cik ilgi piesaistīt privātos līdzekļus, un mums jāatbalsta investīcijas mūsu uzņēmos, mūsu teritorijā. Nu, un, protams, tas lielā mērā saistīts ar dalību valstīm un, un viņu darbību, bet gribu šai gadījumā teikt, ka mums vajadzētu atstāt iespēju arī lauku pašvaldībām, nu, kam ir zināms budžets, pie, iesaistīties šai darbībām un īstenot projektus uz vietas. Ši, šai, šim finanšu instrumentam ir jābūt pieejamam arī pašvaldībām. Nu, piemēram, Francijā e, viņiem ir zināms kompetences ekonomikas attīstībā. Tur trūkst investīciju. Un mums ir jāļauj tām līdzdarboties šajā strateģiskajā fondā, ja tās to vēlas. Un tāpēc es gribētu lūk, lai tiek nodrošināta šāda pieeja, te nu varētu pieminēt pāris vārdus 19. pantā, kas ļaut atbalstīt arī tādus um, projektus, kas tātad ir strateģiski investīciju projekti pašvaldībās. Tas būs, zināmā mērā, tāda kāda durvju atvēršana nepieciešamajam finansējumam, varbūt kā papildus finansējums tas varētu nākt projektiem, kas, protams, beigu beigās nāktu par labu visai Eiropai. Uh, Un te es runāju par tādiem infrastruktūra projektiem, kur grūti saņemt finansējumu, bet kas ir nepieciešama lauku attīstībai, piemēram, eh, Francijas austrumos, kas taču ir mm, pašā Eiropas sirdī. Un tad es domāju, lūk, ka mums vajadzētu atstāt šo decentralizācijas niansi iekšā tekstā. Paldies! Paldies, Terēza Grifina tālāk. Paldies, Patricija. Es arī gribētu teikt paldies Katlīnai par to ļoti grūto darbu, ko viņi ir paveikusi, un arī par to politisko līderību, ko viņi uzņēmās. Ārkārtīgi labi, ka viņi spēja līdzdarboties visās politiskās partijās, rast tādu vienošanos arī komitejā un veidot vienotu nostāju. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tieši tā kā kolēģi saka, mums ir jāaizstāv apvārsni 2020 un CEF, jeb e, Eiropas eh, infrastruktūru instruments. Gal galā mums ir jāpārliecinās, ka pārvaldības jomā uh, E, mums ir jāatbalsta novatoriskus vietēju raksturu projektus, kas patiešām piedāvā papildus pievienoto redību, vērtību ekonomikas izaugsmē un kas noved pie kvalitatīvajiem ilgspējīgām darba vietām, un tos mēs tad ar šo FC varam atbalstīt. Katlīna, turklāt es arī zinu, ka tu esi pieminējis jautājumu par MBU cenšoties pārliecināties, ka mēs tiešām pārliecināmies, ka ir līdzekļi pieejami arī mikro uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem. Tāpat arī jāmeklē iespējas, kā in, veicināt investīciju izaugsmas sektoros, piemēram, šais radošajās nozarēs. Paldies par uzmanību. Paldies, Terezai. Tālāk Ēlera kungs. Bet, nu, lūdzu, skatieties, pulkstenī mums nav īpaši daudz laika. Lūdzu. Jā, pavisam nedaudz papildus informāciju, kas tad sarunās īsti var notikt. Pirmkārtām, ja mums neizdosies būt vienotiem, solidāriem budžeta jautājumā, ja zaudēsim šo sarunu sviru, otrām kārtām par šo līdzekļu iezīmēšanu, jeb ja asignēšanu, te ir jāaiziet uz zinām kompromisu. Itra nostāja šeit nav jāsaka tik spēcīga, kā mēs to vēlētos, tas varbūt vairāk attiec uz ekonu un budžeta Mm, komitejām, bet, nu, zināms, uzsvars mēs, protams, varam likt, un tas var arī izdoties. Ja mēs pārāk daudz iejauksimies šais citu komiteju darbībā, tad mēs nespēcināsim pašu savu nostāju bet par ko mēs varētu sarunas reāli vēst, ir šie deleģētie akti. Ja panāksim vienošanos ar komisiju un padomu par deleģētajiem aktiem, tad tādā gadījumā mēs būsim tādā spēcīgā nostājā kā mm, referenti, ka varēsim panākt šo vienošanos, tādu oficiālu vienošanos mm, arī par eh, valdes jautājumu un tālāk. Tas būs daudz reālāk nekā ar grozījumiem un vienošanos šeit itra. Uh, jo šī sākotnējā saruna nostāja par deleģētajiem aktiem piedāvā līdzīgu situāciju. Un ar deleģētajiem aktiem mēs, nu, iepriekš arī esam varējuši nodrošināt zinām konsekvenci pārvaldības jautājumos un eh, valdes lietās. Tātad, ja vēlamies, lai mums būtu šī zīle rokā, tad galvenais tomēr ir pieprasīt divus deleģētos aktus, Eh, par to, kā līdzekļi tiek tērēti un lēmumiem, kas tiek pieņemti nākotnē un šobrīd par to, kādā veidā darbosies pārvaldības struktūras. Nu, un tad tiešām mums būs kaut kas tāds taustāms rokā, lai nu kā tad pēc tam tas netiktu grozīts un tam līdzīgi mums tomēr būs tajā teikšana. Ja mēs nodrošināšanas uz deleģētos aktus, tad kā referentam mums būs šis politiskais svars sākotnējās sarunās. Tas varbūt dos mums arī kādu domu par to, kas ir svarīgs un kas nav tik svarīgs. Nevis tā tāda, nu, kaut kāda mikro līdzsvaru meklēšana šeit itra budžetā ir vajadzīgs zinām kompromis par prioritātēm, bet nedrīkstam vainot savu nostāju, tiešām radot šādu, nezinu, lietu, kur visi nu mēģina panākt to, ko katrs vēlas. Bet nē, vajadzīgi šie pārvaldības principi, jā, un tātad lūk arī deleģēti akti par to, kas notiek valdes līmenī, kā līdzekļi tiek. Mm, mm tērēt. Ja panāksim to, tad mēs vienmēr būsim iesaistīti šai spēlē, bet citādi šis priekšlikums vienkārši būs pārāk smagnējs, pārāk dažāds, mm, un zaud, mēs zaudēsim to svīras efektu, kas mums šobrīd sarunās varētu būt. Paldies! Tālāk turmes kungs arī vēlas vēlreiz izteikties. Jā. Esmu piedalījies sarunās par daudzām direktīvām, un tad, kad ir sarunas tiek vestas, tad ir vajadzīga ļoti skaidra nostāja. Ja vēlamies, lai MVU uzskata energoefektivitāti par prioritāti, tad beigu beigās ir jāsāk ar kaut ko ļoti saturiski svarīgu, un tas ir līdzekļu iezīmēšana. Un par to ir jācīnās, ja mēs to nedarīsim, tad mēs vispār zaudēsim jebkādas sarunas mm, manevrēšanas iespēju. Tas nebūs nekādas virs šeit, un tāda ir mana pieredze no iepriekšējām sarunām. Paldies! Dzirdējām ļoti daudz priekšlikumus Katlīnai, jā. Nu, tad tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Enģela kungs, lūdzu. Priekšādētā paldies. Vēlos varbūt pavisam tā īsi komentēt sešus punktus. Pirmais, un tas jums nebūs nekāds pārsteigums, ir budžets esam nobažījušies par tiem priekšlikumiem, ko dzirdam no jūsu komitejas un arī no dažām citām komitejām par 18. un 19. pāntu svītrošanu. Nu, ļaujiet man jums varbūt paskaidrot, kāds ir tas pamatojums šīm mūsu bažām. Pirmām kārtām mēs uzskatām, ka no juridiskā skatu punktu raugoties nav iespējams radīt FC bez um, teikšanas, kā tad tas tiks finansēts līgumā, kā jūs zinat, ir paredzēts, ka priekšlikumam jāietilps daudz gadu finanšu plānatam, tur jāiekļaujas, un mums nav 8 miljārdu rezerves um, daudz gadu finanšu plānā, un tātad pirmais ir tīri juridisks tāds iebildums. Vienkārši ne, tas nebūtu legāli juridiski pareizi, ja mēs neparedzētu šeit finansējumu. Otrām kārtām doma par to, ka būtu igadējas budžeta diskusijas rada tālāk trīs tādus problemātiskus punktus. Pirmais ir tāds, kas varbūt manā gadījumā man nešķiet pār tas svarīgākais, bet rodas vēl lielāks haoss nekā tas, ko piedzīvojam šobrīd budžeta diskusijās. Otrām kārtām, kas savukārt ir būtiskāks punkts, ir tas, ka tādā veidā mm, nu, trūktu redzamības attiecībā uz to, kāda ir mūsu plānošanas kapacitāte attiecībā uz izdevumiem, un ir virkni tādi jomu, kurās ir svarīgi šāda iepriekšēja paredzamība, prognozējumība daudzgadu finansējumā. Tagad nu, būs tā, ka katrs gads sāksies it kā no nulles punktu, no jauna, nezinot um, to, cik tad līdzekļi būs pieejami programmā vēlākā posmā, jo katru gadu šie lēmumi tiks pieņemti no jauna. Un, un trešais problemātiskais punkts, kas varbūt mm, jums šobrīd vēl nav pamats pamatots ir tas, ka varētu zust um, šis reitings. Un te es nerunāju par EIB reitingu, bet es drīzāk runāju par to, ka varētu Eiropas Savienības reitings kristies kopumā. Mums jau ir 26 miljārdu neapmaksāta rēķini par ko, protams, komisija ir īpaši nu, lielas bažas. 16 miljārdi tagad eh, garantija vēl plusā. Un tad kredīta reitinga aģentūras, protams, to skatīs par finansējumu un pastāv risks, ka mm, šis reitings mazināsies. Jūs jau zinat, ka mm, viena no trijām kredīta reitinga aģentūram jau ir samazinājusi reitingu, Standard Poor's to ir izdarījusi. Un pietiek jau vēl tikai ar vienu rīcību, lai mūsu obligācijas strateģiskiem investoriem vairs nav tos tik pievilcīgas. Trešā piezīme attiecas uz budžetu. 1A pielikšana šeit klāt eh, ir visai loģiska, ņemot vairāk kāda ir izdevumi. 1B nevar tikt izmantots nemainot kopējos noteikumu ietvarus. Jūs zinat, ka kopējā noteikumu regula prasīja 67 trialogus tāpat laikā. Tātad, nu, man dara nervozi kaut vai doma vien par to. Elastības instruments, mūsuprāt, uh, un to uzskata arī mūsu eksperti, nav izmantojams šai kontekstā, jo daudzgad finanšu plāns paredz, ka to var izmantot tikai konkrētajā finanšu gadā, pēc tam, kad ir izsmelti visi alternatīvie līdzekļi un visi pārvietošanas iespējas. Tātad to nevar iepriekš tā paredzēt. Tātad atgriežamies atkal pie 1A sadaļas. Nu, un tad te sastopamies ar konkrētām lietām, respektīvi tā, to, ka apvārsnes 2020 un eh, Eiropas infrastruktūru instruments, kas abas ir izcils programmas, veido 70% no vienas A sadaļas. Un tātad, ja mēs abus šos līdzekļu avotus eh, padaram par neskaramiem, tad tādā gadījumā nonākam pie milzīgiem, milzīgiem samazinājumiem citās 1A sadaļās. Un te es runāju par Erasmus programmu, piemēram, vai parlaments vēl samazināt šai programmai līdzekļus. Nē, nu, izvēle, protams, nevienā gadījumā nav viegli, bet, ja skatāmies uz alternatīvām, meklējam šīs alternatīvām, tad man jāatceras, ko savulaik teica Čēčels. Viņš teica, ka demokrātija ir visā sliktākā sistēma pēc tam, kad viss pārējais ir jau izmēģināts. Nu, jūs sapratīsiet, ka šis finansējuma plāns, protams, ir ārkārtīgi slikts un tā tālāk, bet visi citi pārējie ir vēl sliktāki, vēl nejaukāki. Nu, lūk, pāris vārdos tālāk par, tu, par uh, projektu atlases noteikumiem. Jūs jau zinat, ka komisija pavisam cieši uzskata, ka mums vajadzētu izvairīties no sektorālām aplūksnēm. Daudz no jums pavisam pamatot teicām, ka ir ļoti maz valsts līdzekļu, kas eh, tiek ieguldīts šai plānām. Pārsvarā te tiek runāts par privātu līdzekļu piesaistīšanu pēc iespējas lielākos apmēros, un ja mēs šeit tagad noteiksim kaut kādus ierobežojumus, limits, tad tādā gadījumā mēs tikai sarežģīsim mērķi sasniegšanas iespēju. Uh, šajās novatoriskajās investīcijās. Tālāk šo kritēriju izmantošanai jābūt salīdzinoši vienkārši piemērojamai. Pirmām kārtām, protams, jānodrošina konsekvence ar ES politikām, kā daudz no jums arī teica, turklāt projektiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem, jautājumu par šiem jautājumiem ļoti daudz, bet ir jāskatās arī mazliet pēc loģikas. Nu, ja projekts nebūs ekonomiski dzīvotspējīgs, tad, protams, ka neviens privātais investors nevēlēsies tajā ieguldīt. Trešā lieta, trešais kritīnais ir tad papildināmība. Mēs nevēlamies, lai EIB turpina darīt to pašu, ko iepriekš. Mēs nevēlamies tāpat laikā arī izspiest privātos investors, vēlamies pievērties tādām jomām, kurās bez šīs šīm garantijām nebūtu parastā EIB finansējuma vai privāto investīciju. Un visbeidzot, protams, kas nav maz svarīgi, mums jābūt spējīgiem mobilizēt privātos investors. Atgriežoties pie šī sarežģītā investīcija pamatnostādņu punkta. Lai arī komisija, protams, visādā ziņā lūdz, jūt līdz šai vēlmē pēc deleģētiem aktiem, mēs tomēr gribētu šai jomā mudināt jūs izrādīt zināmu piesardzību. Un iemesls tam ir šāds pastāv milzīga interese no dalību valstu puses, un tāpat arī šai parlamentā, eh, par to, kas tad ietilp šai investīciju pamatnostādēs. Un ja tas tiks padarīts par deleģēto aktu, tad jums pasāstīšu, kas notiks. Mēs saņemsim komentārus, pras, pieprasības no 28 dalību valstīm, un šeit jau parlamentā arī ir divas komitejas, kas ar to strādā. Tad iedomāties, kas tad beig beigās notiks. Uh, mēs e, nenovēršam, nonāksim tiešām pie tāda milzīgas Ziemassvētku eglītes, kur nu katrs centies pakārt un iekļaut, ko vien katrs vēlas, un nekādas efektivitātes gan vairs nebūs. Un komisija vēlas izstrādāt tādas pamatnostādes, kas būtu pēc iespējas īsāks un pēc iespējas elastīgāks. Mēs vēlamies, lai šis instruments ir kā tāds šveicis mazs, kas griež visos virzienos un spēj panākt rezultātus jebkādā gadījumā. Un tāpēc vēlamies pēc iespējas samazināt tos nosacījumus. Nevēlamies, lai tie būtu pārāk strikti un neelastīgi. Un ceturtais komentārs, ko vēlos izteikt, ir par tehnisko palīdzību. Viens no jums teica, ka, lūk, tiek paredzēta tikai 20 miljonu tehniskās palīdzības sniegšanai un ar to nepietiek gadu laikā. Nu, gribu atgādināt, ka tas, protams, nāk papildus tehniskās palīdzības sniegšanas aplūksnē. Eiropas investīciju konsultatīvais eh, punkts arī vēl ir mm, instruments, ko izmantojumam. Ir arī cita vai tehniskās palīdzības programmas, ka, piemēram, Jasper programmai, apārsnes 2020, CEF un tā tālāk. Tātad visam tam fonā jau ir milzīga aplūksne ar 150 miljoniem tehniskās palīdzības atbalsta un tas ir, tā teikt, papildus eh, finansējums, šie papildus 20 miljoni, tas ir tās kā paplašinājums kom, tiem gadījumiem, kad pašreizēju aploks nevar izmantot. Nu, piemēram, Jasper ir 250 eh, miljoni, bet, lai izmantot šo finansējumu, ir vajadzīgs struktūra fondu izmantojums. Būs, protams, arī tādi projekti, kur šādi struktūra fondi izmantot netiks, un tādā gadījumā jārūda citas finansējuma avots. Par MVU runājot. Daudz no jums teica, ka mums ir vajadzīga skaidra līdzekļu iezīmošana tieši MVU. Nu, mums ir radies tas iespējas, ka šāda veida mm, iezīmējums faktiski jau pastāv, un tas arī ir vienīgais iezīmējums šai priekšlikumā. Nu, un tas notiek tādā veidā, ka 5 miljārdi resursu um, pat tiek paredzēti no šī investīcija fonda tieši tikai un vienīgi MVU mikrouzņēmumiem. Un šie 5 miljardi tam vajadzētu radīt apmēram 75 miljardus papildus investīciju, kas būtu vērsts tieši uz MVU, tātad tas ir tāds milzīgs apjoms. Uh, Un daudz no jums tāpat arī teica, ka mums ir virkne instrumentu kosmē pārsnes 2020, kas jau vērsti uz MV, un tāpēc daļa no finansējuma, kas nāks no Eiropas investīcija fonda primā, tiks izmantoti, lai šos e, instrumentus, tā teikt, sākotnēji finansētu, pēc tam varētu pieslēgties šīm programmām. Nu, tā tad lūk, pastāv šī virzība uz MVU, un tas sasaistās ar kosmē pārsnes 2020 Mm, tā tāds sviras efekts, um, tieši tā kā kosmu līdzekļi pēc tam uzreiz tiks mm, padarīti pieejami MVU vajadzībām. Un uh, pēdējais tika teikts, ka mums jāspēj iesaistīt uh, arī vietējās pašvaldības. Nu, vietējās pašvaldības, protams, varēs iesniegt projektu pieteikumus EIB, tās nu, šāds pieteikums var iesniegt jebkurš dalību valsts, pašvaldības, privātie uzņēmumi un tā tālāk. Un, protams, ka tad iespējams šis līdzfinējuma līmenis un tā tālāk pa, pašvaldības līdz ar to ir laipni aicināts to darīt, izrādīt eh, vēlmi saņemt šo finansējumu un radīt investīcijas. Un noslēgumā, protams, vēlos pateikties referentei un ēnu referentiem jūsu komitejā par to tempu, kādu, ar kādā jūs strādājat pie šī dokumenta. Mēs visi saprotam, ka laika grafiks ir ļoti saspringts Bet, nu, cerams, ka, ja mēs visi, nu, būsim gan entuziastiski, mums darbi izdēsies, izdosies laikā arī pabeigt. Paldies! Liels paldies, Enģot kungam, saka priekšsēdētāja. Gribu pāris vārdus vēl teikt. Mēs, protams, ņemsim vērā visu, kas tika teikts, bet šī atsauksme uz demokrātiju un parlamenta deputātiem ir ļoti svarīga. Mēs taču esam tautas vēlēta demokrātiski pārstāvji. Uh, un eh, visi viedokļi ir visai vērā ņemam. Katlīna, tev pēdējā vārds, lūdzu. Ievadvārdos un pirms tam jau minēju, ka 90% no eh, deputātiem, kas uzstājās, šķiet liecina par to, ka visi, nu, ejam vienā virzienā. Tas ir ļoti labi. Tagad pilnībā nereaģēšu tomēr uz komisijas teikto. Man gan jāsaka, esmu ārkārtīgi sarūktināta par to, ka viņi joprojām diezgan neelastīgi izturas pret šīm finansējuma diskusijām. Nu, es tā, nu, pavisam pazemīgā kārtā domāju, ka tikpat nelegāli, ja juridiski nepareizi no komisijas puses ir uzskatīt, ka viņi var līdzekļus vienkārši ņemt no apvārsuma 2020 un CEF, neizējot cauri parastajām igadējām budžeta procedūrām. Es domāju, un es domāju, ka daudz man piekritīs, eh, mums bija ļoti garas diskusijas ar padomu un komisiju par katru sīkāko detaļu apārsnes 2020 un cētību infrastruktūra instrumentu ietekmes. Un tagad, lūk, ar vienu tādu piegājienu mēs to visu mainīsim, atņemsim līdzekļus, tas taču tāpēc tad ir ļoti trausla, delikāta politiska vienošanās, un komisija par to ir ļoti labi informēta. Un tad, ja runājam šeit par kodām nelegālām padarīšanām, nu, tad domāju, ka šeit arī no otras puses ir ļoti līdzvērtīga argumenta, un tāpēc mans lūgums tā vietā šeit, lai izvērstu visus argumentus, no kuriem, protams, es vienotrus arī ļoti labi saprotu, tāpēc, lai iedzinātos šajos argumentos, tomēr gribētu komisiju lūgt palīdzēt mums rast labu risinājumu. Mēs esam atvērti kompromisam, mēs esam gatavi meklēt risinājumus, bet lūdzu nedomājiet, ka tas būs Eh, tā, ka mēs vienkārši miermīlīgi plikšķināsim ar plaksiem un piekritīsim jūs ierosinājumu par apārsni 2020 un uh, CEF. Galu galā te runājam par tādu plašu, vispārīgu koncepciju. Tam piekrīt eh, vairākas komitejas. Par to esam sprieduši, diskutējuši, esam ienākuši klajā ar dažādu veidu ekspertu viedokļiem, kas arī mūs atbalsti, atbalsta šai jomā. Uh, vai arī, protams, mēs esam tikai politiķi, bet mums šeit ir arī ekspertu pamatojums. Nu, vēl viena lieta. Runātāji bija ļoti daudz, daudz runāja par pārvaldību. Un šai saistībā arī lūk par šo līdzekļu iezīmēšanu kāpēc vēlamies, lai līdzekļi tiktu iezīmēti. Nu, tas tāpēc, ka mēs īsti pilnībā neusticamies šiem procesiem, kas tagad tālāk uzsāksies. Mēs nevēlamies vienkārši fondam piešķirt līdzekļus un tad, nu, bezplīdzīgi noskatīties, kas noteikti tālāk ir jāpanāk atbilstīgais līdzsvars. Un es domāju, ka nākamajās 24, 48 stundās par to arī būs lēm, lēmums jāpiemina. Es te piekrītu Eler kungam. Es domāju, ka mums ir skaidri un gaiši jānovāk šī līnija, spēcīga līnija pie deleģēto aktu vajadzības. Jāsaka, ka, lūk, ir vajadzīgi arī skaidri atbilstības, ja projektu kritēriji. Vienīgais, ko mēs par kritērijiem līdz šim esam teikuši, ka tiem ir jābūt tādiem koncentrētākiem. Tie nevar būt tādi, nu, lūk, atbilstība ēs politikām. Tas nevar būt tik vispārīgi. Viņiem ir jābūt tā, nu, konkrētāks formulētiem. Nu, piemēram, tam jābūt saistītiem ar pārēju uz nākamo ekonomisko līmeni. Un tas ir svarīgi šai komitejai Un ne tikai mums ir vajadzīga, piemēram, cita veida enerģijas sistēma nekā tāda, kas mums ir šobrīd. Mums ir vajadzīga digitālā ekonomika, IKT un tā tālāk. Tās ir jomas, uz kurām mums vajadzētu likt uzsvaru, un es domāju, ka tam vajadzētu parādīties arī šos projektu atlases kritērijos. Un tas, ka mēs vēlamies līdzekļus iezīmēt, e, nu, tas pa pamatojams ar to, ko esam redzējuši iepriekš. Esam redzējuši, kā tas notika ar MVU un energoefitāti. Ar to vien nepietika, bija vispārīgi kritēriji. Bet cerams, ka mums izdosies panākt labu kompromisu arī šajā jomā, jo, protams, ka vēlamies pilnu kompromisu komitejas atbalstu. Un, nu, būs tāds bija tāds viens brīdis, kad man likās, mums vajadzēs balsojumu par pāris dienām pārcelt, jo mums būs vajadzīgs papildus laiks, bet, nu, jāsaka, šobrīd esmu gatavs strādāt ļoti ātri un strauji, tikties ar ēnu referentiem, jo tiešām, ja balsosim 14. datumā, tad tādā, un ja balsojums būs atbilstīgs, tāds atbalstošs balsojums šai komitejā, tad tādā gadījumā mums būs arī spēcīga nostāja, un mēs varēsim strādāt pie tālākajiem kompromisu grozījumiem kopā ar ekon un budžetu komitejām pie tādiem, tādām lietām kā pārvaldība, astotais pāns un visam šīm citām lietām, kas mums ir svarīgas, tad, tad varēsim ar savu balsojumu ietekmēt arī kompromisu grozījumus šajās komitejās. Nu tad, jā, turpināsim darbu, ieklausīsimies viens otrā, nu, burtiski eh, pēc pusotras stundas sēnu referenti tiksies atkal. Paldies, saka priekšādātāji, paldies visiem, kas izteicās. Jā, strādāsim tagad pie kompromisa grozījumiem, kā jau Katlīna arī teica. Paldies viņai par to, paldies par entuziasmu. Līdz 14. datumam mums ir laika iesniegt grozījumus un 20. 20. balsojums komitejā. Gribu jums atgādināt arī kolēģi, ka šo pēcpusdienu ieradīsies mums Kaņetas kungs, tātad komisārs. Tāda pilna publiska uzklausīšana faktiski kopā ar transportu un jūri komiteju Esmu pārliecināta, ka tas būs interesanti. Daudz no jums šeit arī ieradīsies. Lielas paldies par šī rīta darbu un tad tiksimies pēcpusdienā.